būtu uh, saraksts par vīzas nepieciešamību. Um, Uh, par trešo valstu sarakstu, kur pilsoņiem šķērsojot dalību valstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām. Tas ir Fanjan kundzes uh, uh, ziņojums. Lūdzu. Dargie kolēģi, dārgās kolēģis, uh, augsta godātā, uh, augsta godātais uh, Eiropas komisijas vicepriekšsādātāja kungs Barokungs. Uh, Eiropas parlaments atbalsta vīzrežīmu atcelšanu Rietumu Balkānu valstīm. Tā ir mūsu uh, pārliecība, un šī mūsu pārliecība ir palīdzējusi mums sagatavojot šo ziņojumu. Es vēlos pateiktos visiem tiem, kas man ir palīdzējuši arī padomei un komisijai par labo sadarbību Un šī sadarbība ir ļoti labs pamats sadarbībai šai jomā, it īpaši pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un arī ieviešanas. Pienākums saņemt vīzas pārāk ilgi izolēja Rietumu Balkānu valstis. Un uh, jauni cilvēki no Rietumu uh, Balkānu valstīm ļoti maz zina par Eiropu. Viņi e, par Eiropu ziņas gūst tikai no televīzijas un interneta. Es esmu no Slovenijas un tādēļ gribu teikt, ka Slovenijas e, prezidentūras e, laikā 2008. gadā mēs aizsākām vīzu liberalizācijas procesu. Un tādēļ es atzinīgi vērtēju komisijas priekšlikumu par šo vīzu atvieglojumu. Mēs runājam par prasību atcelt vīzu, mēs runājam par bijušo Dienvidslāvijas republiku un Maķedoniju. Uh, Serbiju un Melnkalni. Mēs runājam par 19. decembri kā datumu un 1. janvāru 2010. gadā. Tas gan rada tādu tā kā uh, uh, barjeru, jo. Daudzi no šo valstu pilsoņiem vēlas ceļot tieši Ziemassvētku laikā, un vīzu režīma liberalizācija uzlabot arī reģionālo sadarbību kā arī veidotu kultūras un sociālos tīklus. Dārgie kolēģi, trīs valstu vīzu režīmu liberalizācija ir pareizais solis pareizajā virzienā, bet mums jāpalīdz ir arī citām valstīm tām, kas vēl nav ietvert šajā vīzu liberalizācijas sistēmā un jāpalīdz tām pēc iespējas ātrāk iesaistīties šajā programmā, kad tās izpildīs kritērijas. Es runāju par Albāniju un Bosniju Hercegovinu. Situācija būs eh, tikai grūtāka tai brīdī, kad eh, kaimiņu valstu pilsoņi varēs eh, brīvi pārvietoties un ceļot, uh, un mums visiem jādod skaidrs signāls. Valdībām jāpaveic viņu darbs, un mums jāparūpējas par to, kā mēs neradam tādus šķēršļus, kas nav nepieciešami šis priekšlikums gūst atbalstu gan ārlietu komitejā, gan arī mans pārstāvētās, proti, Libe komitejas atbalstu, un rīt es lūkšu vārtu, kā arī izteikšu priekšlikumu, lai vīzu režīma atvieglojums, liberalizācija tiktu attiecināts uz visām Rietumu Balkānu valstīm. Par šo priekšlikumu mēs balsosim rīt, proti par uh, Serbijas Melnkalnes un uh, Fairam. Uh, uh, 19. decembrī liberalizācija, un mēs balsosim par to, ka vīzu režīmu liberalizācija Albānijai un Bosnijai Hercegovinai stāsies spēkā pēc iespējas uh, ātri, cik vien ātri iespējams. Un es gribētu, lai mēs nospraustu konkrētu datumu Bosnijai, Hercegovinai un Albānijai, bet zinu, ka procedūras nav vienkāršas, un es cer, ceru, ka vīzu liberalizācija šīm divām uh, valstīm uh, līdz vasarai stāsies spēkā. Mēs nedrīkstam aizvirst arī Kosovu. Noslēgumā gribu teikt, ka Eiropas Savienībai ir politiska atbildība uh, noslēgt vīzu liberalizācijas procesu un gaidu Eiropas parlamenta plašu atbalstu rīt. Paldies! Paldies, Korace Bilko, un jūs gribējāt par reglamentu jautājumu runāt. Gribu teikt, ka Tiešām ir žēl, ka Zviedrijas prezidentūru neviens ministrs šodien nepārstāv. Es sapratu, ka viņi nebija ielūgti. Es gribētu atgādināt, ka Zviedrijas prezidentūra ir atbalstījusi uh, vīzu liberalizāciju Rietumbalkāniem. Uh, Un es zinu, ka mūsu kolēģi Tāņa referente man piekritīs. Mums vajadzētu būt iespējai viņiem pateikties, jo mēs esam viņiem pateicīgi par kopīgo deklarāciju uh, starp trim institūcijām, kas ir unikāla šo institūciju vēsturē. Un es gribētu saņemt skaidrojumu, varbūt ne šeit, uh, bet es gribētu protokolā ierakstīt, ka uh, ministru nebija šeit klāt, tāpēc, ka viņa nebija ielūgt. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, man informē, ka padomas prezidentūras pārstāvi bija ielūgti, bet viņi tomēr nevarēja ierasties, jo viņiem bija jābūt citur, un tāpēc viņu šeit nav klāt. Nākamajam vārds eh, komisijas pārstāvim Barokungam lūdzu. Oui, uh... Jā, priekšsēdētājs kundze. Es eh, gribu sacīt Bilte kundzei, ka Zviedrijas prezidentūra tiešām bija ļoti aktīva šī jautājuma virzīšanā. Un tāpēc man ir prieks, ka Fažonas kundzei līdz ar to bija iespēja piedāvāt uh, zināmam skaitam konkrēto uh, valstu pilsoņiem piedalīties apmaiņas programmās un uh, un uh, iepazīties ar Eiropu, ko viņi laik pa laikam diezko labi nepazīst. Līdz ar to tas uzskatāms par vēsturisku soli, īpaši eh, Rietumu Bals Balkānu kontaktu attīstīšanā. Un komisija atbalsta šo normatīvo priekšlikumu. Gan parlamentam, gan padomēji ir Eh, savs, eh, savs viedoklis, savs svars šo šī jautājuma risināšanā. Es arī saprotu parlamenta nostāju, un es gribētu šajā kontekstā skaidri paust komisijas apņemšanos, ievērot eh, apņemšanos atbalstīt tās valstis, kas izpilda ceļa kartes prasības. Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas republika jau ir spērusi uh, liels soļus uz priekšu dialoga attīstībā. Un Melnkalna un Serbija oktobrī bija apmeklētas no mm, ekspertu, tātad eksperti apmeklēja šīs valstis, un komisija vēlreiz apstiprināja, ka uh, pareizi tika īstenot viss ceļa kartes kritērija. Runājot par Albāniju, Bosniju un Hercegoviniju, mums ir jāīsteno tādi pati metodi. Pēdējo mēnešu laikā ir daudz sasniegt šajās valstīs, tomēr tās vēl nav īstenojušas visas ceļa kārtēs paredzētās reformas, lai varētu atcelt vīzu prasību. Un kā jau Fažonas kundze sacīja, Tas jau ir liels uh, ieguvums, ka šīs valstis var apzināties, ka viņu kaimiņu valstīm jau nav vīzu prasības. Nav jābūt vīzē. Un es jums vēlreiz varu apstiprināt savu personīgo apņemšanos panākt, lai Albānija, Bosnija, Hercegovina pēc iespējas ātrāk varētu iegūt izņēmumu no vīzas prasībām. Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā Eiropas parlaments arī lems vīzu jautājumos. Un arī komisijai šis jautājums ir tuvu piesirds. Ja pieeja būtu citāda, tad būtu tad eh, te valdītu apjukums un eh, nebūtu liela progresa vīzu jautājumos. Bet konkrētās valstis izpilde, pamazām izpilda um, ceļkartīs norādītās prasības. Un mēs vēlreiz pieprasām, lai šo ceļkaršu kritēriju Albānijā un Bosnijā un Hercegvinā būtu ievēroti pavisam stingri, bet mēs tiešām atbalstām šīs valstis. Un šajā kontekstā Komisija atbalsta šo priekšlikumu. Mēs vēlamies uh, uzsākt otro stadiju, lai Albānijas un Bosnijas Hercegovinas pilsoņi pēc iespējas ātrāk varētu ceļot Eiropā bez vīzām. Un uh, šis priekšlikums uh, Rietumbalkānu valstīm parāda, to, cik ļoti mēs eh, gribam tās atbalstīt. Paldies, komisāra kungs! Nākamā Lutfords kundze ārlietu komitejas vārdā. Trīs minūtes. Paldies, priekšsādātājs kundze! apņemšanās, kas ir atbalstīta Fajona ziņojumā un ko atbalstīja arī šī te trīs institūcija deklarācija, ir tāda tālajoša. Tas nozīmē uh, ieviest bezvīzu režīmu visiem cilvēkiem no uh, um, Rietumbalkāniem, bet tas nav tikai tāds labdarības pasākums, tas ir tāds aprēķināts pasākums, jo uh, drošība plašākā uh, izpratnē tādējā tiks veicināta. Cilvēki, kas ir brīvi un kas var ceļot brīvi, drīzāk atbalsta uh, mierīgus risinājumus un nepievērš tik ļoti nacionālismam, kas var radīt drošības draudus. Kurš tad uh, nebija aizkustināts par šīm te svinībām, par, nu, par Birtlīnas mūras krīšanu pirms 20 gadiem. Uh, vīzu uh, aizliegums, protams, nevar salīdzināt ar kāru, bet uh, tas tomēr ir šķērslis, kas uh, mazina tolerants izplatību. Mēs uzstājam, lai būtu tāda iekļaujoša pieeja, un es ceru, ka uh, Eh, Daytonas nolīguma 50. gada dienā tas panāks būtisks rezultāts. Gribu pateikties Fajons kundzei par smago darbu, ko viņa ir paveikusi, un par to, kā viņa iesaistīja ēnu referentus visās diskusijās, kas nebija vienkāršas pēdējos mēnešos. Pateicos arī padomēji, un jo īpaši Zviedrijas prezidentūrai par tās darbu, palīdzot mums panākt vienošanos par deklarāciju, kas apliecina vīzu uh, liberalizācijas uh, galīgo mērķi, proti tādu ieviest uh, visiem Rietumbalkānu pilsoņiem un ceram, ka to varēs panākt līdz 2010. gadam, jo šādi aizliegumi, tātad vīzu režīms ir sašķeļošs un tas rada nestabilitāti un nav tāda kopības sajūta vairs. Un tāpēc ir jāpanāk šī bezvīžu ceļošana. Mēs esam, esī, esam arī apņēmušies Fajons eh, kundz ziņojumā strādāt, eh, lai atvieglotu vīzu režīmu un eh, veidotu šādu ceļu kārti Kosovai par vīzu režīmu liberalizāciju, līdzīgi kā tas ir citām Rietumbalkānu valstīm. Uh, Gribētu piebilst arī to, ka ceru, ka apvienotās karalistes valdība, kas nav iekļauta tagadējā Eiropas Savienības Schengenas zonā uh, un nevar lēmt par šiem jautājumiem, cerams, ka tā drīz sekos pa šo pašu ceļu. Protams, ka varbūt ir tāda zināma šizofrēnija man strādājot pie šiem Schengenas projektiem, jo es esmu no Lielbritānijas deputāta, bet uh, Es domāju, ka būtu labi gan Eiropas Savienībai, gan reģionam, ja apvieno karaliste arī pēc iespējas drīzāk sakotu. Un noslēgumā gribētu pateikties referentai Fajons kundzei. Paldies, tagad uh, runāsim, eh, tagad runātāju politisko grupu vārdā. Pirmā uh, runātāja, kur atsabild kundze, tautas partijas vārdā, lūdzu. Eiropas Savienība ir paredzējusi pātrināt tātad līdz 2010. gada jūlijam ieviest bezvīzu režīmu visām Rietumbalkānu valstīm - Maķedonijai, Malkalnai, Serbijai un eh, bijušai Dienvidslāvijas Maķedonijas republikai. Šis režīms stāsies spēkā jau no 19. decembra. decembra. Jaunatne no Albānijas un Bosnijas Hercegovina, kas līdz šim jutās eh, kā iestrostoti cietumā, var skaidri zināt tagad, ka mēs viņus atbalstām. Taču, protams, ir žēl, ka Bosnijas eh, un Hercegovinas varas iestādes ir pie vainas tā apstāklī, ka šīm valstīm pagaidām vēl nevar ieviest bezvīzu režīmu. Priekšsēdētais kundze, man diemžēl jāatzīst, ka esmu apbēdināta ka vesels trīs mēnešus Eiropas tautas partijai bija jāmēģina pārliecināt kreiso spēkus darboties saskaņā ar līgumiem. Beidzot, arī šie spēki ir sapratuši, ka Eiropas parlaments nav, nestāv pār likumam. Es cienu savus augstastāvošies kolēģis, taču es gribu norādīt, ka pieeja nebija konstruktīva. Neko nedrīkst šeit apiet un nav nekādu abrakadabra risinājumu. Mūsu uzdevums nav šeit uh, katram izcelties kaut kādā jomā. Mums ir jāpalīdz Rietumbalkāns pilsoņiem. Un tas, ka šeit eh, paredzēts eh, tāds eh, starp posms, starp stadija, nekādā veidā nav uztverams par spēcīgu politisko ziņojumu no komisijas puses. Un es vispirms gribētu sacīt, beigās gribētu sacīt, lūdzu, ļaujiet man pateikt. Pusotru gadu mēs esam strādājuši pie šī jautājuma. Sirsnīgs paldies, runātāja tiek pārtraukta. Nākošais runātājs Morāeš pārstāv Socialistu un Demokrātu progresīvās alianses grupu. Um... Priekšsēdētājs kundze. Līdz 2008. gadam Slovenijas prezidentūras laikā netika panākts daudz uh, tajā jomā, ko komisija ir nodēvējusi par vēsturisku soli Rietumbalkāniem vīzu atvieglošanā. Un, e, kā tika norādīts, šeit ir arī praktiski apsvērumi un tika arī paziņots, cik mums tas ir svarīgi no sociāldemokrāta grupas. Es gribētu pateikties Vajonu kundzei par tās lielisko darbu, sekmējot Eiropas Savienības um, nostāju, lai varētu atvieglot, vī, atcelt vīzas uh, Rietumbalkānu valstīm. Nav nekādu šaubu par to, ka vīzu liberalizēšana, no vīzu liberalizēšanas gūs um, labums um, abas iesaistītās puses. Tomēr ir jāņem arī vērā, ka ceļa karšu kritēriju izpilde arī paaugstinās um, Rietumbalkānu valstu tēlu. Es domāju, ka Fajona kungs, eh, kundze ir izdarījusi ļoti daudz, panākot eh, vienošanos eh, ar padomu šajā jautājumā un pātrinot arī vīzu liberalizācijas režīmu ieviešana Albānijai un Bosnijai un Hercegovinai. Un katrā ziņā sociāldemokrāti atbalsta šo ziņojumu, un mēs arī ceram, ka vispār atbalsts būs liels. Paldies. Nākošā uh, runātāja Lunačen, kas skundze vienu minūti. Paldies, pievienošos iepriekšējā runātāja teiktajam un teikšu sirsnīgu paldies abām referentēm, Lutvards kundzei un uh, ārlietu komiteja un arī Liba komiteja, kā arī visiem tiem, kas uh, sadarbojās. Es domāju, ka patiesi šeit ir izveidots uh, priekšlikums, kas ietver arī uh, aicinājumu prasību komisijai un padomei, lai pakotne būtu kopēja, visiem kopēja rietumu balkonas, lai nepaliktu kāds vienkārši ārpusē. Un es uh, ceru ļoti un aicinu Baro kungu. Uh, Mm, īstenot to, ko viņš šeit eh, arī teica, padome īstenot to, ka Kosovā arī šis līvīzu liberalizācijas jautājums ir kā mērķis definēts Bosnā un Albānija vēlākais nākošā gada vidū, lai mm, šeit tiktu sasniegta liberalizācija. Es pati atbalstītu vēl ātrāku risinājumu. Es gribu skaidri noteikt to, protams, ka runa iet arī par ieviešanu, bet esmu dzirdējusi, ka Serbijā vēl viss nav ieviests un gribētu zināt, kā jūs pats to vērtējat. Es domāju, ka viss ir jāievieš. Paldies, paldies! Priekšstādātāji pārtrauc. Runātāji turpina. Paldies visiem, kas sadarbojās, un es ceru, ah, priekšstādātāji vēlreiz pārnāc runātāji. Un saka, nākošā runātāja ir Pakas uh, kundze uh, un um, divas minūtes. Dargie kolēģi, pirms 20 uh, gadiem mani tautieši no Austrumvācijas varēja uh, brīvi ceļot. Un pēc pāris gadiem Miloševičs uh, Serbijai un pēc tam visām citām šajā reģionā esošajām valstīm apdraudēja un pēc tam tā tika zaudēja. Cik bieži mēs šeit parlamentā kopš 2000. gada gan paziņojumus, gan m, mm, diskusijās runājam par a, brīvu tiesībām a, ceļot un vēlējāmies to, lai tā tāda būtu. Mēs, a, Zinām, ka Eiropas Savienība to viena nevar paveikt. Nacionālajām valdībām arī tas ir jādarbojas. Mums jākliedē bāžas. Uh, Krimināla elementi ir visur, viņiem vīza nav vajadzīga, viņi vīz, bez vīzas šķērso robežas. Šeit runa ir iet par jauno paudzu, kas ar bezvīzu režīmu var ceļot un var ceļot um, tā, kā mēs to vēlamies. Mēs priecājamies par Maķedonijas, Serbijas un Melnkalnes eh, iedzīvotāji ja varēs brīvi ceļot. Nu, tas ir ļoti uh, priecīgi, bet uh, esam arī nedaudz bēdīgi, ka Albānija un Bosnija, uh, Hercegovina, kā arī Kosova vēl nav uh, ietverta šajā sarakstā. Uh, Mēs um, ceram, ka komisija to lielo progresu, kādu Albānija sasniedz, arī atzinīgi vērtēs un redzēs, ka arī Bosnijā Hercegovinē ir uh, daudz kas uzlabojies. Diemžēl Bosnijā Hercegovinā ir politiķi, kas mazāk rūpējas par pilsoņu interesēm bet uh, um, gan par savām, jo viņiem jau ir šī, uh, šis bezvīzu režīms vai iespēja ceļot bez vīzām. Bet ceram, ka līdz nākošai vasarai risinājums tik rasts un barokungs mums palīdzēs. Mēs nedrīkstam aizmirst Kosovu. Tas nedrīkst palikt vienīgais melnais punkts. Mums uh, ir saistība palīdzēt Kosovai uh, izpildīt uh, robežu kritērijus. Viena pati tā to nespēs. Dāmas un kungu, bezvīz režīms ir cilvēcisks akts, un es domāju, ka mēs visi bijām spējīgi kopā to paveikt. Paldies jums, Barokungs! Paldies! Eh, tagad eh, Ganšas kundze viena minūte. Paldies, eh, priekšsādātājs kundze! Eiropa, Eiropas Savienība sākās kā miera projekts, un mēs ļoti labi zinām, ka integrācija var būt ļoti efektīvs līdzeklis attiecībā uz mieru. Uh, un tagad mūsu rokās ir šis instruments attiecībā uz Rietumbalkāniem. Rietumbalkāni ir pārdzīvojuši garu, ļoti skumju karu, un tagad ir jāspēr soļi uz priekšu. Un ļoti būtisks uh, palīdzības līdzeklis var būt šis bezvīzu režīms. Daudz no iepriekšējiem runātājiem jau minēja, cik svarīgi tieši jauniešiem ir iespēja ceļot. Uh, Un uh, ir ļoti svarīgi būt tādai uzticības atmosfērai, uh, dodot šo bezvīzes režīmu. Tādējādi valstis var arī tuvoties Eiropas Savienībai, un tas ir svarīgi arī no drošības politisks aspektiem. Un uh, mums vajadzētu izvairīties arī no tā, lai šajā reģionā saglabājas šī šķelšanās. Buzotilkungs nav zālē. Tādēļ uh, nākošā uh, runātāja Goskort Kondze. Vienu minūti. Morgen zal het Europees Parlement stemmen over het afschaffen van de visum. Jā, rīt uh, Eiropas parlamentā notiks balsojums. Mēs runājam par bezvīzu uh, režīmu, kas netiks attiecināts uz visām valstīm. Ne uh, uz visām valstīm tas tiks attiecināts no 1. janvāra. Tas ir kas tāds, par kuru izsaka mūsu nožēla. Šeit tomēr uh, tiek uh, um, veikts tāds tā kā dalījums. Un bez tam uh, ir dažkārt uh, at, uh, cilvēkiem atkarīgs, vai tiem ir Bosnijas vai Horvātijas uh, pase. Šis dalījums ir uh, tāds tā kā apkaunojošs, un es domāju, ka rīt uh, mums jādod arī Bosnijai skaidrs signāls, arī Albānijai jādod skaidrs signāls, jo kritērija ir kritērija. Un, uh, lai uh, sasniegtu bezvīzu režīmu, ir jāizpilda noteikti kritēriji. Un cik tālu uh, tie nav izpildīti, mm, tad arī bezvīzu režīms netiek ieviests. Es redzu, ka ir uh, dažāds progress uh, uh, sasniegts, lai izpildītu augstākās kritērijas. Un ceru, ka uh, Bosnija arī tiks atbalstīta. Paldies! Priekšstādā nākošais runātājs Tālerkungs. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vīzu režīma atcelšana Rietumu Balkānu pilsoņiem saskars ar tehnisku dimensiju, bet tam ir politiska nozīme. Šodien svinējām 20 gadus kopš a, krita Berlīnas mūrs Skopjē, Podgoricā un Belgradā. A, Ziemassvētkos cilvēki beidzos, beidzot eh, varēs eh, svinēt vīzu eh, mūra krišanu. Šis mūris pastāvēja starp Eiropas Savienību un Rietumu Balkāniem. Cilvēki nevarēja brīvi ceļot, kā viņi bija raduši bijušajā Dienvidslāvijā. Šī izolācija tai sekoja sarežģītas sekas, un ir pienācis laiks, lai mēs šo situāciju mainītu. Servija, Melnkalni un bijušā Dienvidslāvijas republika Maķedonija. Šo sarakstu vajadzētu papildināt arī ar Bosniju um, un Hercegovinu, kā arī Albāniju. Viņiem būtu iespēja iepazīties ar citiem eiropiešiem un uh, sagatavot dalību uh, Eiropas Savienībā. Es esmu Eiropas parlamenta uh, referents uh, um, uh, Fairom gadījumā, un daudzi pie manis vēršas un gribēja runāt visu šo pilsoņu vārdā, brīvi ceļot, nozīmē soli uz priekšu, soli uz um, dalību Eiropas Savienībā. Tagad brīvā mikrofona uh, procedūra Gāles kundze pirmā runātāja vienu minūte lūdzu. Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze. Es uh, gribētu atzinīgi vērtēt uh, referentes un ēnu referentu darbu un teikt sekojošo. Atzīmējot Berlīnas mūra 20, krišanas 20. gada dienu, ir ļoti nozīmīgi nojaukt mūri attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm. Tādēļ atzinīgi vērtējam un sveicam šo iniciatīvu. Bet um, tas ir tikai daļēji tehnisks jautājums. Mums ir jādod skaidrs politisks signāls. Es atbalstu uh, kopīgo paziņojumu, jo šādi institūcijas pauž savu apziņu par to, ka pildīs pienākumus un uh, saistības. Rietumu Balkānu valstīm savukārt jāizpilda viņu uzdevuma daļa. Priekšstādātā nākošais runātājs Foskungs. Paldies, priekšstādājs kundze. Es domāju, ka ar uh, Balkānu valstīm attīstība ir tāda pozitīva. Mēs redzam, ka vīzu režīma atvieglojums uh, tiek panākts, un tas būs gan stabilitātes izpausmas uh, parādi, uh, izrādīšana, gan arī tas, ka šie centieni tiek atbalstīti. Bet es domāju, ka tādam skaidram risinājumam, skaidriem noteikumiem jātiek saglabātiem un uh, jāizdara tas, kas tiek prasīts. Uh, Es eh, vēlos eh, pateikties, pateikties eh, arī kolēģu veiktajam un pateikties par viņu darbu. Jāsaka, ir jābūt skaidriem risinājumiem. Briselē jānosaka pilnīgi skaidra sistēma, un tas nebūtu īsti godīgi arī pret cilvēkiem Balkānu valstīs, un arī nebūtu īsti godīgi pret cilvēkiem, kas mūsu valstīs dzīvo tikai nepārdomāt rīkoties. Un, um, Mēs nerunājam tikai par Eiropas direktīvām uh, un uh, regulām, bet ir skaidri jādefinē un uh, mūsu mērķi un kā mēs to sasniegsim. Paldies. Priekšstādātāja nākošā runātāja Lukaševskas kundze. Liels paldies, priekšstādātājas kundze. Es esmu priecīga par to, ka Rietumbalkānu valstu iedzīvotājiem būs iespējams ceļot um, Eiropas Savienībā, tas arī uzlabos uzņēmēju darbības klimatu, jo līdz šim šie cilvēki bija izolēti un mums nevajadzētu viņiem laupīt tās iespējas, kas ir citiem. Un mums ir jānosaka pavisam skaidri kritēm, lai uzlabot um, situāciju Rietumbalkānos bet eh, mums jāņem arī vēlā, vērā tas, ka 2012. gadā pasaules eh, futbola čempionāts notiks eh, Ukrainā un Polijā, un tāpēc būs ļoti svarīgi, lai būtu iespējams pārvietoties brīvi. Paldies, nākošais runātājs Bredas kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es vēlos uzsvērt, cik nozīmīga ir vīzu režīma atvieglošana un arī atcelšana. Vēlos teikt, ka daudz pilsoņu no Rietumu Balkānu valstīm priecāsies par šīm tiesībām un tādēļ atzinīgi vērtēju šādu attīstību. Vienlaikus vēros, vēlos norādīt uz to, ka šis ziņojums neko neteica par Austrum partnerības vienu valsti, proti Moldāvijas republiku, Moldovas republiku. Tur arī tika sasniegts progress politikā. Nu, vismaz to vajadzētu pieminēt. Uh, Es domāju, ka tas um, lielākais mūris ir starp Rumāniju un uh, Moldovas republiku, un domāju, ka tas ir uh, jāvērtē ar nožēlu. Paldies. Priekšsēdētāji. Šie bija runātāji brīvā mikrofona procedūrā, un tagad dodu vārdu komisijai. Lūdzu, komisārkungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs Konze paldies visiem tiem, kas runāja, un kas atbalstīja ļoti plaši šos centienus atcelt vīza režīmu pirmajām trim Balkānu reģionu valstīm. Jūs patiesi uzsvērāt to, ka pārvietošanās tiesības ir un brīvas ceļošanas tiesības ir ļoti vēlams. Marais kungs teica, ka tas nāk par labu abām pusēm, gan Eiropai, gan arī Balkānu valstīm. Es gribētu vienkārši priekšsēdētāji pateikties visiem tiem, kas runāja un īpaši referentei Fajan kundzei. Mēs neesam apstājušies mūsu darbā un uh, lēmumi tiek gatavoti gandrīz uh, Uh, jau uh, pieņemti uh, Serbijai, Melnkalnai un arī bijušai Dienaslāvijas republikai Maķedonijai, arī Albānija un Bosnija Hercegovina tiek uh, um, pāraudzītas un mēs palīdzam uh, tām progresēt. Un mēs turpināsim to. Un es ceru, ka pieņemot uh, ļoti ātri šo rezolūciju, tas uh, ļoti skaidri norādīs uz to un uz to veidu, kā mēs varētu ātri uh, pievērsties citiem etapiem, un īpaši Bosnijas un Hercegovinas gadījumā tas ir sakāms, kā arī Albānijas gadījumā sakāms, protams, neaizmirstot Kosovu. Paldies visiem! Paldies, komisāra kungs! Un tagad divas minūtes vārds referentei Fajons kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlreiz gribu pateikties visiem, kas izteicās, kas norāda uz to, ka Eiropas Savienība atbalsta vīzas atcelšanu visām Rietumu Balkānu valstīm. Žēl, ka nebija cilvēks, kas eh, ļoti daudz bija ieguldījis šajā procesā, ka viņš nebija klāt. Es eh, arī pateicos tam, ka komisija atbalsta Albānijas un Bosnijas un Hercegovinas eh, iekļaušanos šajā procesā, ka vīzis tiktu atcelts, un es ceru, ka abas valstis sasniegs vajadzīgo līmeni līdz nākošā gada vasarai. Mēs šeit nodarbojamies ar nopietnu politiku pēc iespējas labāk, cik vien labi mēs varam, un es tiešām augstu vērtēja vīzas atcelšanu Maķedonijai, Malkanai un bijušajai Dienaslāvijas Maķedonijas republikai 19. decembrī. Un es ceru, ka arī Albānija un Bosnija un Hercegovina drīz vien varēs sekot šīm valstīm. Un mēs šādā veidā tiešām ceram sniegt ieguldījumu jaunatnēji un mums ir jāatrod uh, arī risinājums Kosovas iedzīvotājiem visiem. Paldies komisijai! Paldies, paldies uh, Fejan kundzei. Un līdz ar to šis darba kārtības punkts ir noslēgts. Rīt uh, notiks balsojums. Tagad pievērsīsimies nākošajam darba kārtības punktam. Nākošais darba kārtības punkts ir jautājums, uz kuru jāatbild.